The... Tālāk ir balsojuma skaidrojumi. Vispirms par Alkatrīnu ziņojumu Goliša kungs. Mr. Golniš? Yes. Golniš kungs, jā, esmu šeit. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, nobalsojām par Elkadravī ziņojumu par atlīdzības režīmu eh, biržāk eh, kotēto uzņēmu administratoriem. Manā valstī, Francijā, šie administratori lielākoties nāk no lielām valsts struktūrām. Tie tiek uzņemti kooptācijas kārtībā, pilnīgi nepiedienīgā veidā kumulē Eh, savus klātbūtnes žetonus dažādās padomēs, saņem bonusus. Un eh, brīdī, kad tie dodas eh, pensijās vai projām no uzņēmums, var izmantot to, ko mēs devējam par lie, zelta lietussargiem. Viņu atlīdzība nekādā veidā nav samērojama ar tiem pūliņa, ar to labumu, ko tie sniedz uzņēmumiem, kuru akcionāri un strādājušie ļoti bieži dzīvo tikai cieš no viņu kompetences trūkuma. Tas ir absolūti neciešams, nepieņemams cinisms, kas nedrīkst turpināties, kas ir nekavējoties jāpārtrauc, lai nediskreditētu tirgus ekonomiku un kapitālismu. Uh, next, Mr. Hanena kungs, lūdzu. Madam Chairman. Priekšsēdētāji. Es skatos, ka mēs tagad mēģinam regulēt privātā sektora nodarbinātības nosacījumus. Daži deputāti noteikti atceras, ka uh, ir valstis, kurās tās tādas lietas notiek. Pat arī dažās mūsu valstīs, ka 70. gados tika izdarīts šāds mēģinājums, sekas bija ļoti negatīvas. Valdības nedrīkst neko tādu darīt, nedrīkst cilvēkiem teikt, cik daudz jūs saņemsiet. Ja es gribu strādāt jūsu Uh, piedāvātāja darba vietā priekšsēdētāja, un ja kāds grib tagad ierobežot, cik es varu saņemt, nu tad tas ir pilnīgi neloģiski. Jā, es, protams, saprotu cilvēkus, bet te pašā laikā, manuprāt, šis priekšlikums ir neloģisks, at, neloģiskā atbilde, neproporcionāla atbilde problēmai. Jūs atceraties, ka daudzi no mums negribēja atpirkt bankas, bankas mēs negribējam uh, glābt bankas par nodokļu no nu, maksātāju naudu. Nu, tik tiešām tie no jums, kas savulaik maksāja bankām kompensācijas, un tagad jūs runājat par to, ka ir jāierobežo uh, atalgojums, tad, manuprāt, atalgojuma ierobežojumi var nākt tikai no valsts, nevis no Briseles. Kamalkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Cik patīkam, ka jūs esat vadītājs šodien! Manuprāt, mēs visi varam piekrist, ka atalgojumam ir jābūt saistītam ar darbu, kas ir paveikts. Mēs visi varam piekrist tam, kas uh, attiecībā uz uh, banku darboņiem daudzos gadījumos viņi saņem atalgojumu par neveiksmi. Viņi ir tie, kas ir izraisējuši milzīgo krīzi. Te pašā laikā ir jāsaprot, kā jau kāda veida regulējums var mainīt situāciju, un pārāk bieži mēs nesaprotam to līdz galam. Ja mēs regulēsim atalgojumā prēmiju daļu vai citas daļas, kas nav saistītas ar uh, darba rezultātiem, nu tad ko viņi darīs? Viņi vienkārši palielinās pamatālgu un iznīcinās šo uz. Uh, prēmijām balstītu daļu. Sanāk tā, ka atkal mēs atalgosim viņu neveiksmes. Tāpēc arī vispirms ir jārunā par ļoti konkrētām mūsu rīcības sekām. Lielas paldies! Un tagad lūdzu par Leotāru ziņojumu. Un vispirms Lafijā kungs. Grazie, signor Presidente. Obiettivo della relazione è quello di... Paldies, priekšsēdētāji. En... Šī ziņojuma Galvenais jautājums ir jaunu elementu noregulējums tirgū, jo tie ir arī produkti, kas nāk no trešajām valstīm, un uh, uzraudzība, mārķējums, kas attiecas jauniem produktiem, arī ir uh, jānoregulē. Parlaments to ir apstiprinājis. Cilvēku dzīvību un veselību ir jāsargā. Tieši tāpat arī dzīvnieku veselība. Padome tikai vienu daļu no šiem elementiem pirmajā lasījumā ir uh, ieviesusi un pārnājusi, un uh, no mūsu puses uh, mūsu ieteiktie grozījumi labojumi padome nav ņēmusi vērā, ir tīpaši, kas attiecas uz klonēto pārtiks produktu laišanu tirgū, kas attiecas gan uz uh, pārtiks produktiem, gan arī uz dzīvnieku barību. Un uh, nepieciešamās garantijas ir uh, tomēr iekļautas, kas attiec uz patērētājiem un arī uz to vielu izmantošanu, kas tiek izmantot pāreksprodontu ražošanā. Paldies, Kalinovska kungs! Prieksēdētājs kundze, pirms mēneša mēs šajā pašā zālē runājām par, un, par dokumentu, uh, kurā runa gāja par eh, pārtiks produktu marķēšanu. Mēs vēlamies, lai patērētājiem būtu pilnīgi skaidrs zināms, kas ir konkrētajā pārtiks produktā, ko viņi nopērk un pēc tam apēd. Ja mēs no tiesas vēlamies runāt par patērētāju veselību aizsardzību, tad mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kurā uh, pārtika tiek ražota no ģenētiski modificētiem organismiem. Mēs nedrīkstam pieļaut šādu produktu parādīšanos mūsu lielveikalos. Veselīga pārtika patērētājiem tas nozīmē kaut ko citu. Lūdzu, neiesim uz kompromisiem. Mēs zinām, ka šāda pārtika nav veselīga, un mēs nevaram nodarboties ar eksperimentiem un cilvēku dzīvībām. Grācija prezidente, la tehnoloģija. Paldies priekšsēdētāji. Tehnoloģijas arī dzīvnieku eh, pārtiks produktu ražošanā gan valstis, gan arī Eiropa kopumā nostāda tādā situācijā, ka visu laiku ir nemitīgi jāpieņem likumi. Viss ir jānoregulē un tam visam ir kopējais virziens aizsargāt cilvēku veselību, bet arī nodrošināt pārtiks produktu kvalitāti Tagad mums ir ziņojums par uh, pārtikas produktu kvalitātes nosacījumiem ir jānodrošina, lai tie būtu veselīgi un droši. Un uh, tā ir norma, kas kalpo cilvēku veselībai. Lai būtu iespējams arī radīt nepieciešamos likumdošanas aktus. Šodien uh, saskaņā ar padomas norādiem mēs esam pieņēmuši tekstu, un tur tiek ieteikts, ka ir jāsastāda saraksts ar tādiem produktiem, kuri kaut kādā veidā viņiem ir īpašības, eh, kuriem ir inovatīvs raksturs. Šeit, protams, ir arī jāzina, kādi produkti eksistē, ar kādām tehnoloģijām uh, tās, tie ir mainīti ģenētiski, un uh, šeit galvenokārt ir runa arī par tādiem ražojumiem, kas ir no trešajām valstīm un citām valstīm iekšējā tirgū. Tādēļ ir tā, ka šajā likumdošanas ietvarā mēs uh, esam apmierināti ar šo tekstu. Paldies! Paldies, Jokungs! Priekšsēdētājs kundze, es konstatēju, ka pirmkārt nav nekāda ekonomiska iemesla, kāpēc klonēto gaļu vajadzētu izmantot uh, Uh, uzturā, un otrkārt klonētās gaļas uh, lietošanas saks vēl nav noskaidrotas, bet uh, uh, dzīvnieku klonēšana arī nav savietojama ar Eiropas dzīvnieku aizsardzības uh, tiesībām, uh, un tāpēc nav pieļaujams, ka klonēto gaļu izmanto pārtikā. Tas ir būtu jāaizliedz. Es domāju, ka Eiropas pilsoņi cer no mums tieši uz šādu viennozīmīgu nostāju. Palcītis kungs, lūdzu. Ačiū, gerima pirmininkē. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Lietārda ziņojums ir ārkārtīgi būtisks, jo mēs runājam par jauniem tehnoloģiskiem sasniegumiem, kur ļauj radīt jaunas pārtiks produkts un jaunas uzturvielas. Un tomēr ģenētiski modificēta organismi un ģenētiski modificēta dzīvnieki noteikti izraisa lielas bažas gan patērētājos, gan ražotājos, jo nevienam nav zināms, kā tas ietekmē cilvēku veselību. Tehnoloģiskie un zinātniskie sasniegumi jau dara savu. Tas ir pozitīva attīstības vektors, un tomēr mums ir jābūt pilnīgai pārliecībai, ka šādi jaunie pārtiks produkti neietekmē cilvēku veselību. Tāpēc būtiski padomāsim, pirms mēs šādus pārtiks produktus palaižam tirgū. Karaca Bildes kundze. Priekšsēdētājs kundze. Es eh, balsoju par eh, to, ka eh, komisijas šobrīd priekšlikums ir aizliegta klonētu dzīvnieku izmantošanu pārtiks produktu ķēdē Eiropā. Patērētāji to nevēlas. Komisija šobrīd ir teikusi, ka nav nepieciešams klonēt dzīvniekus, lai nodrošinātu pārtiks piegādi Eiropā. Klonēšana nāk par ļaunu dzīvniekiem. Tā ir dārga, prasa laiku un tās sekas nav zināmas. Tomēr ir jāturpina pētījumi, tāpēc vēlētos pamudināt gan komisiju, gan EFSA, lai tā turpinātu klonēšanas attīstīšanu tomēr tikai pētnieciskos nolūkos. Pētnieciskie testi un analīzes šobrīd ir pierādījuši, ka gaļa, kas nāk no normāla dzīvnieka un klonētā, nu, pat praktiski neatšķiras. Taču iedzīvotājiem un patērētiem tas būtu jāzina priekšsēdētāja. Es sējas kundze puhemies, äänestin oman... Prieksēdētāja kungs. Es e, atbalstu to, ka mums ir jābūt stingriem noteikumiem par dzīvnieku aizsardzību, jo mēs, piemēram, nezinām, kā nanotehnika un šie jaunie produkti ietekmē cilvēku veselību. Parlaments uh, uzskata, ka atbalstīt jaunos klonētos uh, e, pētījumus ir ārkārtīgi būtiski, un tomēr mēs nezinām, kādi varētu būt vai nu um, kāda varētu būt slimības, kas ir saistīts ar to, ka šūnas ātri dālās, dalās. Nanotehnika šobrīd eh, izraisa izmaiņas šūnu līmenī. Tāpēc es uzskatu, ka eh, tādi paši klīniskie testi būtu jāpiemēro jauniem pārtiks produktiem, kā tiek piemērot jauniem medikamentiem. Es uzskatu, ka mums ir jārunā par pārtiks ķēdi, un šobrīd ir ļoti būtiski aizsargāt visu tehnoloģiju attīstību, arī nanotehnoloģiju at, at, un mums ir jāzina, vai tas izraisa riskus vai nē. Priekšsēdētāja Morkunaitas kundze. Aču, poņa pirmininkē. Uh... Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze. Regulā par jaunajiem pārtiks produktiem es balsoju pret to, ka varētu izmantot uh, pārtikā uh, produktus, kas ir ražot no klonāta dzīvnieku gaļas. Es negribētu, ka šādi produkti ienāk Eiropas tirgū. Es domāju, ka mums ir jānošķir zinātniskā pētniecība un praktiskā lietošana, tieši runājot par klonētiem dzīvniekiem un to gaļu. Vairākums Eiropas pilsoņu ir pret to, ka Eiropas tirgo būtu pieejama klonētu dzīvnieku gaļa, un tāpēc mums viņu viedoklis ir jāņem vērā. Šādas gaļas eh, kvalitāte būtu apšaubāma, jo mēs nezinām, kādu ietekmi ir šāds gaļas lietošanai uzturā uz cilvēku uh, veselību. Un vēl uh, ir arī jāņem vērā ētiskais aspekts. Mēs šobrīd sūtām signālu, ka mēs esam pret šādas gaļas izmantošanu. Mēs aicinām komisiju nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Paldies, Takuls kungs, lūdzu. Tā, rovu. Godātā priekšstādātājs kundze. Uh, Vispirms es vēlētos pateikt, ka es eh, balsoju par to, lai klonēta gaļa nepalā, neparādītos Eiropas tirgu un Eiropas patērētāju galda. Katrā ziņā ir viegli runāt par tā saucamo pro-life ideju. Mums ir jārunā par veselīgu pārtiku, mums ir jārunā par dzīvniekiem, mums ir jārunā arī ne tikai par dzīvnieku labturību, bet arī par cilvēku veselību. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs runātu par to, ka pārtikas produkti būtu pilnīgi tīri, lai nebūtu tā, ka mēs baidītos no tā saucamās tirgus piesārņošanas. Vēl bez tam būtu jāatgādina arī tas, ka klonētu dzīvnieku gaļa un pētījumi šajā jomā turpinās. Tas pats ir attiecināms arī uz nanotehnoloģijām. Katrā ziņā šobrīd ir zināms, ka eh, iespējams, ka ietekme uz veselību parādīsies tikai pēc vairākiem dārgiem. Tas attiecās arī uz tā saucamajām zoonozēm. Mums ir jārunā par, būsim tikai uzmanīgi, bet nebūsim bailīgi. Paldies, Hevena kungs! Uh, thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir liels prieks, uh, ka man nav jāsauc uh, jūs par godāto uh, draugu. Uh, Uh, tieši koalīcijas rezultātā, kāda ir izveidojusies. Uh, es tomēr gribētu jums pateikties uh, jums un citiem liberāļu demokrātu demo, deputātiem par to lomu, kādu jūs spēlējat šodienas likumdošanas pieņemšanā. Un šeit ir runa par Eiropas tīklu, lai regulētu finanšu pakalpojumus. Man šķiet, ka šī varētu kļūt par jaunu zivsainiecības politiku, jo finanšu pakalpojumu galvenokārt koncentrējas Londonas pilsētā, uh, Un ja mēs eh, šo uh, eh, priekšsādātāju pārtrauc, uh, Hanan kungs, jūs it kā runājat taču par Leotards ziņojumu. Runātājs runā bez mikrofona. Runātājs joprojām runā bez mikrofona. To... Tagad pāriesim pie Krāmera ziņojuma, un tur Kalanaska kungs ir pirmais. Lūdzu. Pani przewodnicząca, dziękuję bardzo. Trzeba wykorzystać. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es domāju, ka mums vajadzētu izmantot visas pieejamās tehnoloģijas, lai samazinātu industrijas emisijas un aizsargātu vīdi. Parlamenta un padomas direktīva uh, veicina šādas tehnoloģijas un veicina likumdošanas saskaņošanu dalībvalstīs šajā jomā mums ir jāizvairās no sarežģījumiem administratīvā jomā. Mums ir jāveicina, lai šī direktīva tiktu pienācīgi ieviesta, lai nebūtu nekādi administratīvi šķēršļi. Uh, jo, ja eh, tādi būtu, tad tas būtu pārāk dārgi un tiešām eh, būtu žēl. Grazie, prezidente. L'approccio... Paldies, priekšēdētāji. Integrētā pieeja Eiropas Savienībā attiecībā uz vidas piesārņojumu mums sniedz iespēju vienmēr vairāk būt pārstāvētiem institūciju līmenī, tīpaši kontrolējot rūpniecības emisijas. Vides aizsardzība, kurā mēs dzīvojam, vienmēr ir vairāk atkarīga no tā, kāda būs nākamo pauģu iespēja dzīvot labā vidē. Ir runa šeit par augstnes aizsardzību, par ūdeņu aizsardzību visos starptautiskajos līmeņos. Stratēģiski šeit ir jānodrošina kontroli un jāsamazina tās, tos izmešus, kas piesārņo pasauli. Šeit ir jārūpējas par to, lai tiktu novērst tas, kas ir noticis iepriekšējos gados. Šeit mums nav nepieciešama tāda pārāk strikta pieeja, un tīpaši ņemot vērā to, ka bija ekonomikas un finanšu krīze, varētu būt tā, ka daži rūpniecības nozares, viņiem būs jāmaksā ļoti augstas izmaksas jānosēdz, kuras nemaz tās nav spējīgas samaksāt. Mums šeit izdevumu ziņā mums ir jāsasniedz arī vidēji termiņa mērķi un īstermiņa mērķi. Mums ir jāsasniedz visas, visām valstīm iespēja. Bertalo Cīkungs, lūdzu. Sí, Jā, paldies priekšsēdētājs kundze. Izaicinājumi, ko rada nepieciešamība samazināt rūpniecības iekārtu radītos izmešus, tas ir ārkārtīgi aktuāls jautājums, attiecas ļoti daudzām nozarēm. Šeit ir runa par vidas aizsardzību, par iedzīvotāju veselību un konkurences spēju attiecībā uz uzņēmumu attiecīgā direktīva. Uh, sekot, tā, viņai tāda ļoti plaša pieeja ir pamatā, un ļoti būtiskie aspekti ir uh, tādi, ka vienmēr ir jāsniedz mēķis uh, izmantot pieejamās labākās tehnoloģijas, kā samazināt izmešus, un Eiropas Savienībā ir pieļautas tādas uh, rūpniecības iekārtas, kas ievēro vides nosacījumus un kas eh, nepieļauj lielu vidas piesārņojumu, bet šeit vienmēr ir jāņem vērā tas, kādas prasības ir jāizpilda mūsu rūpniecībai, lai tā varētu saglabāt arī konkurences spēju, lai tā varētu pastāvēt arī nākotnē. Politiski raugoties, šeit ir jādara viss šajā jautājumā. Daudz, kas jau ir ticis izdarīts, mums ir nepieciešami arī kompromisi, un pateicoties tiem, ir izdevies vienoties ir tīpaši trešā trialoga ietvaros, un šeit es gribētu atbalstīt šo ziņojumu. Mecāros. Mecāros kungs, lūdzu. Köszönöm, elnök asszony. Napjainkban a... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šajā brīdī tiešām ir tā, ka Dabas piesārņojumu nevar atrisināt vienas valsts robežās. Mums uz to ir jāskatās daudz plašāk. Tieši tāpēc Eiropas Savienība ir pieņēmusi veselu virkni regulējumu un noteikumu normu, kurā runa, nāk, kurā runa iet par 83 dažādiem pasākumiem. Vēlētos pateikt to, ka viens no galvenajiem faktoriem rūpnieciskajā piesārņojumā, protams, ir pašas rūpnīcas, taču rūpnīca ir mūsu ekonomikas virzītājspēks. Patiesībā piesārņojuma integrētai novēršanai un kontrolē galvenais ir atregulēt piesārņojumu un samazināt to. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski integrēt dažādos elementus, pretējā gadījumā mums neizdosies izmantot labākos tehnoloģiskos risinājumus, kas ir pieejami dalību valstīs, lai cīnītos pret rūpnieciskajām emisijām. Es atbalstu arī to, ka mums ir nepieciešams izstrādāt minimālos standārtus, lai īstenotu precīzu kontroli. Un tagad pāriem pie kas izziņojuma saka prieksēdētāja Kalinovski kungs. Lūdzu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Last... Paldies, prieksēdētājs kundze. Runājot par koksnes izstrādājumiem un koksni, atcerēsimies, ka meži kā viens no, viena no jūtīgākajām ekosistēmām ir mūsu ainava veidotāja. Meģi spēlē arī sociālo lomu īpaši lauka teritorijās, tāpēc uzskatu, ka mums vajadzētu izvairīties no pārliecīgas mežu izciršanas, un mums vajadzētu izvairīties no konkurences atbalstīšanas koksnes tirgu. Mums ir jāatbalsta dažādība. Vēl bez tam atcerēsimies arī dabas katastrofu iespējamību. Pēdējo mēnešu plūdi manā valstī pierādīja to, ka apmežošana varētu būt viens no cēloņiem. Paldies! Jo, kungs, lūdzu! Protams, es arī ļoti atbalstu to, ka komisija uh, koku nelegālu izciršanu un uh, nelegālu ieviešanu Eiropas Savienībā vēlas aizkavēt. Uh, tas, uh, protams, ir ļoti nepieciešams ņemot vērā to, ka tiešām nelegāli tiek izcirti meži. Bet, lai būtu iespējams kompromiss, lai nebūtu uzņēmumiem pārāk liela uh, likumdošanas slodze, lai likumnormas viņas neskavētu viņiem strādāt. Es ceru, ka šī problēma tiks novērsta un vienlaikus nu, varēs novērst efektīvi arī nelegālu mežu izciršanu. Uh, tas radītu arī, uh, protams, negodīgu konkurences priekšrocību tiem, kas pārdod nelegāli izcirstus kokus. Ir jāizmanto koks no ilgspējīgiem avotiem, no tā ir jāgūst labums. Tā, Takuls kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas Savienības ideja runāt par koksni un koksnes izstrādājumu par ilgtspējību šajā tirgu ir ārkārtīgi veiksmīga, tāpēc es balsoju par šo ziņojumu. Un tomēr es uzskatu, ka mums vajadzētu uzmanīties no vairākiem momentiem. Runājot par meža teritorijām, tad teritorijas šobrīd it kā samazinās un tiek sašķeltas, bet mežiem ir jābūt vienotam masīvam. Vēl bez tam ir jāatbalsta tāda mežu apsaimniekošana, kur veicina ilgtspējīgu. Protams, ka Eiropas Savienība ies, iestājās par meža saglabāšanu šeit, taču problēmas nāk no ārpus. Ja mēs uzstādīsim pārāk ciešas normas Eiropas iekšpusē, tad mēs zaudēsim konkurētspēju un tādējādi mēs vairs nevarēsim cīnīties pasaules tirgu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt par koksnes tirgu sastādāšanu, un tomēr atcerēsimies, ka ir jāizstrādā tādas prasības, kuras uh, kuras būs zināmas uzņēmumiem un kuras tie varēs izpildīt. Es uzskatu, ka visa koksnes saražošanas ķēdīte šobrīd to ietekmē arī tas, ko mēs Eiropā mēģinam darāt, darīt. Mēs mēģinam atrasināt problēmas Eiropas Savienībā un patiesībā varbūt, ka mēs speram paši sev par to ķeblīti, uz kuru mēs sēžam, kaut kur vajadzētu izmainīt kaut ko pasaulē. Tātad, eh, Hanan kungs, tagad jūs varat runāt par finanšu pakalpojumiem. Prieksēdētājs kundze. Kāpēc jums liekas, ka šis ziņojums ir risinājums kaut kam? Mēs esam šobrīd, apva, mēs esam vainojuši gan bankas, gan valdības, gan regulējošās iestādes par to, ka tās ir pārsniegušas kredīta normas, un tomēr es uzskatu, ka visi pasākumi ir domāti konkrētai problēmai. Mēs nevaram runāt par vispārējiem risinājumiem ikvienam, kurš strādā finanšu sektorā. Uh, Tas varbūt eh, darbojās valstī, kurā ir nesakārtot finanšu sistēma, bet, piemēram, gan jūsu, gan mūsu vēlēšana iecirknī mūsu iedzīvotāji godīgi maksā nodokļus, un es redzu, ka, piemēram, šajos ziņojumos, ja mēs arvien vairāk atbildību pārnesīsim no Londonas uz eh, Briseles pleciem, tad es domāju, ka mēs izkropļosim eh, veselu virkni sistēmu Lielbritānijā. Es, protams, varu saprast, kāpēc eh, vairāki deputāti ir pret Londonu vai pret jau kāda veida, um, vai kāda veida galvaspilsētām un tomēr. Tagad mēs pārējām pie Gegolda Gulāra ziņojuma Amtaniotīkungs, lūdzu. Grazie, prezident. Paldies, priekšādātājs kundze. Es domāju, ka pašreizēja ekonomikas un finanšu krīze ļoti labi parādīja, ka Eiropas Savienībai obligāti ir vajadzīga uzraudzības sistēma finanšu sektoram. Tāda sistēma, kas darbotos, kas bija efektīva un kas strādātu integrētā pieejā. Citādi mums būs līdzīgas krīzes, līdzīgas tām, ko mēs eh, piedzīvojam pašlaik. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienībā būtu institūcija, kas pāraudzītu sistēmu riskus. Tas ir vislabākais ceļš, pa kuru iet iekšējā ceļā, iekšējā tirgū, kurā mums ir saskaņotība, koherence, un kurā piedalās visi iedzīvotājiem, kur arī gaida, lai būtu konkrēti soļi. Paldies! Paldies, priekšsādātājs kundze. Es balsoju par visiem šiem ziņojumiem, kas ir saistīti ar finanšu institūcijām un finanšu pakalpojumiem. Tā skaitā arī par uh, mūsu kolēģa Garsīm ar Gajo ziņojumu. Šis likumdošanas projekts par finanšu institūcijām un par labāku likumdošanu banku sektorā veicinās uh, caurskatāmību atvesināto finanšu instrumentu tirgū. Un uh, Tas uh, ir tiešām nepieciešams likumdošanas projekts, lai novērstu ekonomikas krīzes nākotnē. Ir skaidrs, ka šī uh, nepietiekamā regulācija finanšu tirgos uh, bija viens no iemesliem krīzei un šai recesijai, kurā šobrīd atrosamies, atrodamies. atrodamies Tagad krīze ir radījusi arī nopietnus riskus uh, finanšu sistēmas stabilitātei un Eiropas iekšē tirgus darbībai. Lai izvairītos no recesijas aburtā loka, mums ir vajadzīga labāka regulācija. Mūsu partneri uh, ASV pārstāvju palātā jau ir spēruši šādus soļus. Viņi ir pieņēmuši attiecīgu likumdošanas aktu, un es domāju, ka parlamentam arī ir jādara tas pats. Paldies! Paldies. Ja kādam ir kaut kādas šaubas, mēs eh, šobrīd eh, runājam par Garsīm ar Gajo mafiju ziņojumu. Un nākamais sarakstā ir eh, Antonio Ciegen. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu par šādas Eiropas banku uzraudzības iestādes nodibināšanu, jo šim instrumentam būtu jābūt spējīgam uh, novērst tos trūkums, kas līdz šim ir bijuši likumdošanas sistēmā. Trūkumi, par kuriem parlaments jau ir runājis ilgāku laiku. No dažiem ziņojumiem, kas ir runājuši par šo tematiku, ir skaidri parādījies, ka koordinācija starp nacionālajām iestādēm, uzraudzības iestādēm, kas, protams, ir atkarīgas no attiecīgi katrās valsts eh, tiesību aktiem, ar to vien nepietiek, lai kontrolētu to, kas ir nepieciešams šiem finanšu dienestiem pakalpojumiem, jo tas ir tirgus bez robežām. Šī uzraudzības iestāde varētu būt būtisks solis, lai pievērstu uzmanību šādu problēmu veidēm. Paldies tagad Palonīkungs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka šīs eh, stiprās, neatkarīgās kontrolas iestādes radīšana, kurām būtu arī sankciju iespēja, tam vajadzētu notikt tūlīt, nemaz nekonsultējoties īpaši ar komisiju. Bet esmu arī drusku apjucis šajā jautājumā, un es domāju, ka mums vajadzētu varēt izvairīties no kļūdām. Ja šeit ir eh, noteikti budžeta nosacījumi visai šai sistēmai, tad, protams, ir runa arī par to, kā izvairīties lai mazie un vidēji uzņēmumi un iedzīvotāji nesaņem pārāk lielu slogu. Itālijas banku sistēma, piemēram, ir sistēma, kas ir pierādījusi, ka tā ir veselīga. Tā pamatojas uz solīdu finansējumu, kas balstās uz uh, iedzīvotāju iekrājumiem, nevis uz spekulācijām, kā tas ir bijis citās valstīs. Pastāv arī noteikti aizliegumi, ja noteikti laiku tirgu parādās uh, kaut kas negatīvs, bet varbūt tas ir drīzāk izņēmums. Es uzskatu, ka ir ļoti skaidri kompetences eh, jānodefinē, jānodala par uzraudzības sistēmu, jāskatās, kas ir sistēma, risks, ir jāsadala lomas, funkcijas starp banku uzraudzību un kontrolas iestādēm. Es ceru, ka šodienas balsojums sniegs iespēju panākt ļoti ātru kompromisu un ka padomu arī tam piekritīs. Jums ir tikai minūte. Tagad par makārtai ziņojumu. Takuls kungs lūdzu. Arvoisā rovā. Godātā prieksēdētājs kundze, es gala beigās nobalsoja par šo ziņojumu. Es zinu, ka grupa balsoja pret, un tomēr vēlētos pateikt, ka tas ir tāds politisku elementu pilns, populistisku elementu pilns eh, ziņojums, kuru nevajadzētu iekļaut uh, likumos. Protams, ka mēs nevēlamies, lai bankas tiktu glābtas uz nodokļu maksātāju rēķina. Protams, ka mēs vēlamies izveidot kopīgus noteikumus. Un tomēr šobrīd konkrēti un strikti noteikumi, es nedomāju, ka tas būtu jānosaka Eiropas Savienības līmenī. Es uzskatu, ka tas ir dalību valsts centrālo banku, banku gala beigās darāmais. Es uzskatu, ka šeit varētu arī runāt par ētiskiem jautājumiem, kas ir pieklāji, kas ir adekvāti. Un tomēr 27 dalību valstu vidū ir dažādi viedokļi par to, kas ir adekvāts un kas nav. Kāpēc tad es balsoju par to? Tāpēc, ka ir ļoti daudz momentu, kā piemēram palielināt kapitālu un citi jautājumi, tātad mums ir jābūt nobežījušamies par to, lai bankas balstītos uz adekvātu kapitālu kapitāla spilventiņu. Mums ir jāizvaras nākotnē no šādām krīzēm, un lai tas banku sektoru vairs nepiemeklētu. Paldies, un tagad mēs pārējām pie Ferrari, Ferreiras ziņojuma Mastelis kungs. La recente crisi finanziaria, signor Presidente, Paldies, priekšsēdētāji. Pašreizie finanšu krīze, priekšsēdētājs kundze, ir radies ļoti daudzas diskusijas un debates ir nepieciešams ātri rīkoties, lai nodrošinātu ilgspējību un uh, saglabātu finanšu sistēmas stabilitāti. Līdz šim pieņemtie pasākumi ir saistīti ar milzīgām izmaksām. Tam ir arī pakārtotas negatīvas sekas finanšu tirgiem. Ir sarucis uh, kredīta tirgus, uh, ir traucēta uzņēmuma darbība, un tas ir atstājis negatīvu smagu ietekmes budžetiem galīgās izmaksas radīs pārāk lielas slogu uz eh, nodokļu maksātājiem un aizkavēs izaugsmas iespējas. Tādēļ ir ļoti liels bažas par eh, šo visaptverošo procedūru, ir arī juridiskā nedrošība, konkurences kropļojumi, un tas arī noved pie tā, ka īstenībā uh, ir jāatrod globāls risinājums, sasniegts risinājums, kas ir saskaņots arī ar starptautiskajām normām, un tieši tagad Eiropas Savienība tiek aicināta aktīvi rīkoties un aktīvi piedalīties, plānojot uh, eh, zolīdu un vienotu tirgu. On... Paldies, tagad pāriesim pie ziņojuma par Eiropas Finanšu stabilitātes fondu. Padimāti Konze. η κοινοβουλευτική μας ομάδα καταψήφισε σήμερα το ψήφισμα. Paldies, priekšsādātājs kundze. Mūsu grupa balsoja pret šo rezolūcijas projektu par 9. Uh, māja lēmumiem runājot par finanšu stabilitātes uh, fonda izveidi un Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu izveidi. Mēs bijām pret to. Uh, Kaut gan mēs domājam, ka šie e, lēmumi bija pozitīvi un svarīgi, lai aizsargātu vienoto valūtu un stabilitāti Eirozonā. Gribētu tikai atgādināt šobrīd, ka Eiropas parlaments jau kādu laiku ir prasījis padomēji e, doties šajā virzienā. Un e, vajadzētu paust vienotības signālu tirgiem. Bet mēs uzskatām arī, ka Eiropas centrālajā, centrālā banka uh, ir uh, parādījusi šādu te attiecīgu attieksmi, stabilitātes un vienotības un solidaritātes attieksmi, jo tā iejaucās obligāciju tirgu, un mēs tiešām atbalstām uh, lēmumu, ko pieņēma ekonomikas ministri, bet mēs neatbalstām 14. pāntu, uh, jo tur tiek kritizēta Eiropas centrālā banka par šiem lēmumiem. Finanšu stabilizācijas mehānismi, kaut novēlot, to tomēr būs nopietnas atvieglojums tām valstīm kuras ir nonākušas finanšu grūtībās. tomēr ir jāapzinās ka tie ir tikai pagaidu pasākumi. krīze bija katalizators kas parādīja ka daudzu dalību valstu īpaši eirozonas dalību valstu ekonomiskajā politikā ir būtiskas dziļas problēmas un arī dziļa problēma ir šo politiku koordinācija var apspriest eiropas valūtas fonda ideju tomēr pirms veidot šādu jaunu institūciju manuprāt ir jāpilnveido arī vecās institūcijas tās darbību uzlabojot. galvenais uzsvars būtu liekams uz eiropas savienības budžeta konsolidāciju kā arī uz kohēziju. noteikti ir jāizvairās no situācijas kad par eirozonas valstu ekonomisko stabilitāti un pozitīviem kreitingiem eh, kredītreitingiem rūpētos virkne atbalsta mehānismu bet pārējās dalībvalstis ieskaitot arī manu valsti paliktu pakļautas tikai starptautisko tirgu nestabilitātei. paldies! Tagad par Īslandes pieteikumu dalībā Eiropas Savienībā. Un pirmais sarakstā ir Higgins kungs. This, uh... Priekšsēdētāji kungs, runājot par šo rezolūcijas priekšlikumu par Īsla, Īslandi, šobrīd ir visiem zināms, ka Īslandes banku aizņēmumi ir kādam jāatmaksā, bet lai neiz, nebūtu tā, ka tos atmaksās Īslandes vienkārši iedzīvotāji. Un eh, tas nolīgums, kas tika noslēgts starp Angliju un Nīderlandi, šobrīd arī varbūt ir jāatmaksā Islandes iedzīvotājiem. Atcerētu, vajadzētu pateikt, ka 93% referendumā nobalsoja, ka eh, Islandes iedzīvotāji nemaksās spekulātoriem, bet vēlas eh, stiprināt paši savu ekonomiku. Eiropas Savienības institūcijas un īpaši komisija šobrīd ir piespiedusi valstis samazināt gan dzīves kvalitātes standārtus, gan arī valsts izdevumus, taču neko nav darījusi finanšu tirgu, tirgu un pirkstu, groz, pir, bakstīšanā ar pirkstu viņiem. Uh, Šobrīd Lielbritānijas valdība ir uzlikusi smagu nastu dar Lielbritānijas strādājošajiem. Varbūt beidzot vajadzētu pateikt taisnību un brīdināt Islandes iedzīvotājus par to, ka Eiropas Savienības institūcijas īstenojot jaunu liberālo politiku nav viņu draugi, bet ienaidnieki. Andrikienas kundze, priekšsēdētājs kundze. Es eh, balsoju par rezolūcijas priekšlikumu Īslandes pieteikumam Eiropas Savienībā un vēlētos atbalstīt Eiropas Savienības un Īslandes iestāšanās sarunu sākumu. Runa iet par Īslandes reālu iestāšanos ES. E, Protams, ka Īslanda ir Eiropas valsts ar demokrātisku pārvaldi, ar ļoti spēcīgām cilvēktiesībām un augstu attīstītu ekonomiku. Beidzot ir pienācis laiks Eiropas Savienībai paplašināties uz tādām teritorijām, kuras geogrāfiski, demokrātiski un pēc citiem kritērijiem atbilst Eiropai. Es uzskatu, ka Eiropa nedrīkst apstāties patreizējā izskatā, tai ir jāiekļauj arī citas valsts, tādas kā Horvātija un kāpēc ne Ukraina. Atcerēsimies, ka Eiropas Savienības paplašināšanās ir bijusi veiksmīga un iepriekšējās paplašināšanās ir pilnībā izmainījušas gan politisko gaisotni, gan Eiropas kontinentu kā tādu. Paplašināsim savu procesu un ļausim Īslandē iestāties Eiropas Savienībā pēc tam, kad Lisabons līgums ir sācies spēkā. Hanana kungs, prieksēdētājs kundze ir ārkārtīgi patīkami redzēt, ka šajā parlamentā visu laiku uzskata, ka visi vēlas iestāties Eiropas Savienībā, un man patiesībā pārsteidz šāds, posi, šāds um, pozitīvisms. Uh, Es esmu apmeklējis Īslandi kopš 93. gada regulāri, un es redzu, kā valsts ir attīstījusies. Protams, pēdējā laikā tur ir piemeklējuši smaga laika, un tomēr tā ir attīstījusies, teiksim, divu pauģu laikā no zivsaimniecības un lauksaimniecības sabiedrības uz vienu no visaugstāk attīstītajām sabiedrībām pasaulē. Uh, Protams, es esmu demokrāts, un ja Īslandes iedzīvotāji ir izteikuši savu vēlmi iestāties Eiropas Savienībā, tad lūdzu. Un tomēr es nedomāju, ka viņi vēlas balsot un atteikties no vecākā parlamenta pasaulē, kas ir Īslandes parlaments. Mēs zinām, ka Islandes cilvēkiem jau gēnos ir demokrātija. Viņu modernākais romāns ir neatkarīgi cilvēki. Tur runa iet par to, ka uh, e, islandieši jau gadsimtu gaitā ir cīnījušies par savām tiesībām un izdzīvošanu. Es nevaru iedomāties, ka viņi varētu pārlikt savu demokrātiju un neatkarību ar citu rokās. Priekšsēdētājs kundze. Uh, Es eh, balsoju par šo rezolūcijas priekšlikumu, un es uzskatu, ka ir ārkārtīgi lieliski, ka komisija tik ārkārtīgi ātri ir pavirzījusi uz priekšu iestāšanās sarunu sākumu. Tātad Islanda tikai pagājušā gada beigās iesniedz savu iestāšanās sarunu vēlmi. Īslande jau aktīvi ir iesaistījusies arktisko teritoriju sadarbības fórumos un aktīvi iesaistījusies arī Eiropas projektos. Ja Islanda kļūs par par Eiropas Savienības dalību valsts, tad mūsu vidū būs viena no vecākajām demokrātijām pasaulē. Un tomēr padome, padome it kā iestājas pret. Mēs zinām, ka šajās arī sarunās būs būtiski jārunā par lauksaimniecību, par zivsaimniecību. Un, protams, ka mums būtu jāraugās par to, kā Eiropas Savienībai vajadzētu izskat, iz, izskatīties šajās sarunās un ko teikt. That... Liels paldies! Līdz ar to uh, balsojuma skaidrojumi ir beigušies un uh, pārtraucam sēdi līdz trijiem pēcpusdienā.